Vēlreiz pārvarēsim krīzi. Uzvarēsim to. Paldies! Merci. Thank you, President. Paldies, Van Rompēj kungs, kolēģi. Līdz ar to šīs debats par šo tematu ir noslēgtas. Un mēs varam pāriet pie mūsu nākamā darba kārtības punkta, kas ir padomas un komisijas paziņojumi G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti. Redzu Šastelkungu. Viņš uh, vēl gatavojas. Kad viņš uh, ieņem savu vietu, uzreiz došu viņam vārdu. Es iesaistāju. Lūdzu, Šastāvkungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti. Pārdomas prezidentūra un Eiropas parlamentam jau bija iespēja diskutēt par G20 20. oktobrī. Tas bija pirms G20 ministru sanāksmes un gaidot, kas tad uh, notiks Seulā kā Eiropieši mēs ļoti labi sagatavojamies šai sanāksmei, gan ministru līmenī, gan arī uh, valstu un valdību vadītāju līmenī. Mēs sapratām, ka, ja mēs nebūsim vienisprātis, tad tas uh, ļoti ātri mazinās Eiropas Savienības uzticamību starptautiskajā arēnā. Sta pasaules. Uh, um, arī pašziņas līdzekļi izdarīja visai tādus, nu, ļoti mērenus komentārus attiecībā uz G20 rezultātiem. Tomēr mums jāpaliek optimistiski noskaņotiem, pat ja rezultāti tas tiesa nebija varbūt tik spīdoši, kā mēs to vēlējāmies. Mēs pirms sevis bijām pārliecināti, ka visarežģītākais un svarīgākais uzdevums būtu nezaudēt mūsu um, entuziasmu elpu lai mēs neuzskatītu, ka mums nav nepieciešama vairs starptautiskā koordinācija, ņemot vērā, ka nosam pārvarējuši kritisko situāciju, kurā bijām vēl pusotru gadu atpakaļ vai pat sešus mēnešus atpakaļ. Uzskatām, kā politiskiem vadoņiem ir atbildība pieņemt lēmumus. Tas tiesa, tas ir politikas mugurkauls, bet viņiem ir arī vēl cita atbildība, vēl svarīgāka, proti darīt visu, lai šie lēmumi nepaliek uz papīra, bet lai tie um, lai tiem sekotu konkrēta rīcība. Taču Seulas uh, samits norādīja uz to, ka G20 izaicinājums, tātad mūsu visu izaicinājums ir saprast, kādā veidā turpināt īstenošanu un pātrināt to. Tagad ir jāpāriet no labām iecerēm uz konkrētiem rezultātiem. Tas viss ir svarīgi. Vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, uh, tirgiem ne, nepietiek tikai paziņojumi. Uh, Tirgi gaida konkrētas rīcības, eh, kas būtu jāīsteno 20-30 dienas eh, pēc samita, kad eh, pazūd visas televīzijas kameras Šī progresa nav tikai samita rezultāts, bet uh, progresu varam paveikt tikai uh, ar ikdienas darbu, un kā Eiropas parlamenta deputāti jūs zināt uh, to vairāk nekā jebkurš cits. Otrs iemesls ir tikpat svarīgs kā pirmais un attiecas tieši uz jums. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments un arī nacionālajie parlamenti var spēlēt kontroles lomu un arī politiskā impulsa lomu gan Eiropas, gan starptautiskajā līmenī un utrošināt, lai šī īstenošanas darbs, tātad samits, rezultāta īstenošana, lai, š, un, lai G20 process kļūst par procesu un nevis tikai par uh, um, iespēju satikties. Tātad Eiropas Savienībā ir ļoti uh, līdzsvarot uh, spēcīga uh, izaugsme, un tas balstās uz vairākiem principiem ko, - fiskālā konsultācijas plāni, kas ir orientēti uz ekonomisko izaugsmi, tālāk Eiropa 2020 stratēģija, lai īstenot nepieciešamās struktūrālās reformas, lai īpaši varētu atbalstīt darba, nodarbinātības izaugsmi, arī finanšu tirgu reforma. Uh, Un visbeidzot arī uh, ekonomiskās uh, pārvaldības stiprināšana Eiropas Savienībā. Vēl arī jāpiebilst, ka Eiropas Savienība ir ļoti interesēta arī uz peer review procesu G20 ietvarā. Mēs ļoti labi zinām, cik um, ir svarīgs šis uzdevums. Proti, katram ir jāsniedz savus ieguldījums un arī jāpliecina sava vēlme veicināt izaugsmi. Un vēlreiz Ņemot vērā manis iepriekš teikto, cīņa pret protekcionismu mēs nevarēsim uh, pilnībā uzvarēt. Mums ir uh, jāsaglabā šādi brīdinājumi, signāli, kas ir uh, jāīsteno katru dienu. Un tad vēl vēlos uzsvērt trīs svarīgas lietas Pirmkārt, ir Startautiskā valūtas fonda reforma. Eiropieši arī ļoti skaidri norādījusi to, ka viņi ir gatavi sniegt arī savu ieguldījumu, lai jaunais Startautiskais valūtas fonds varētu labāk uh, pārstāvēt uh, starptautisko situāciju un lai arī mm, jaunajām uh, attīstības ekonomikām arī būtu lielāka loma. Mēs esam samazinājuši savu klātbūtni SVF izpildu daļā un arī esam saglabājuši to, kas mums bija vissvarīgākais, proti, un ka tātad kopumā mēs esam šeit vienoti. Tālāk. En... Bāzās trīs um, uh, vienošanās Mēs šeit ejam pareizajā virzienā un ir ļoti svarīgi, lai arī šī apņemšanās īstenot Bāzēl 3 uh, vienošanos, lai uh, to īstenot visas attiecīgās valstis, ir skaidrs, ka šis īstenošanas jautājums joprojām būs Eiropas Savienības darba kārtībā un arī G20 darba kārtībā. Tad arī raugoties, kas notika šo pēdējo nedēļu laikā attiecībā uz šo valūtas kāru. Es domāju, Eiropas Savienībai ir uh, paveiks ļoti labu darbu un norādījusi, ka valūtas izmaiņas kursiem ir jā. Mm, arī ir jāatspoguļo reāla ekonomiskā realitāte un nav jāveicina negodīga konkurētspēja arī Francijai. Tagad ir um, Francija prezidents G20 un es domāju, ka tā ir lieliski iespēja Eiropiešiem un Eiropas Savienībai kā tādai būs ļoti svarīgi strādāt kopā, koordinēti, lai nodrošinātu to, ka visa nākamā gada laikā un arī gatavojot uh, samitu Kannās novembrī 2011. gadā lai G20 varētu atbildēt uz izaicinājumiem, norādīt uz to, ka šis fórums var arī sniegt savu ieguldījumu un impulsu, lai ne tikai cīnītos pret krīzi, bet arī noteiktu un veicinātu daudz spēcīgāku, ah, līdzsvarotāku izaugsmu, noteiktu arī finanšu tirgu godīgāku noteikumu un arī palīdzēt nacionālajiem valdībām un arī starptautiskajām institūcijām pārvaldīt uh, globalizāciju. G20 priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka nākamo gadu laikā arī ir jāparāda, ka šī globalizācija nav tikai ekonomiska rakstura, bet galvenokārt jau politiska. Paldies! Merci, Monsieur Chastel. Nav prezident Baroso. Paldies, tagad Baroso kungs komisijas vārdā. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pirms šī mēneša Seulas eh, samita bija bāžas par to, ka krīze uh, tagad atkāpjas un tad G20 nevarēs pildīt vairs savu lomu kā galvenā vieta globālajai ekonomikas koordinācijai. Pēc šī mēneša Seulas samita varu uh, pateikt, ka šis negatīvais scenārijs neīstenojās. Uh, Mēs tagad esam pārgājuši no krīzes režīma uz tādu stabilāku pieeju ekonomikas pārvaldībai. Neskatoties, ka bija dažas pretrunas diskusijās un, uh, piemēram, finanšu sektorā netika pieņemt lēmumu, uh, G20 tomēr um, sniedza svarīgu apņēmības signālu, jo tika panākts progress globālajos ekonomikas izaicinājumos. Es zinu, ka rezultāti tika uzņemti diezgan skeptiski, jo nekādu uh, tādu milzīgu sasniegumu nebija, uh, ko pasniegt ziņās. Bet uh, ko skeptiķi nesaprot, ir tas, ka G20 process pats par sevi jau ir kaut kas lielisks, tās ir lieliskas ziņas. Tas nav tā kā, um, tāds kā mūsu Eiropas integrētais process, kur visiem pie viena galda ir arī viena saruna un kompromisa kultūra. Bez eh, Eiropas Savienības un eh, tās dalību valstīm G20 valstis ir ļoti atšķirīgas eh, - Krievija, Brazīlija, Japāna, ASV, Ķīna, Argentīna, Saudarābija, Koreja, Dienvidāfrika. Un jau tas fakts vien, ka tās iesaistās šajā vienotajā procesā, cīnoties pret uh, nelīdzsvaru globālā līmenī vai finanšu uh, problēmām, tas būtu jāatzīst, ka tas ir tas, kas tas ir. Tas ir milzīgs progress, kas uh, pirms dažiem gadiem vēl nebūtu bijis iespējams. Seulas samits bija ļoti svarīgs solis šajā procesā, uzsākot jaunu programmu, bet tas nav tāds viens spektakulārs notikums. Uh, Jā, protams, ka Eiropas Savienību, ko pārstāvēja es un Eiropa padomas priekšādātais varam būt apmierināti ar sa Seulas samita secinājumiem. Mēs devām ļoti būtisku ieguldījumu finanšu ministru līmenī, kur uh, mūs pārstāvēja Olīs Rēns, kas ir atbildīgs komisārs par šo jomu. Uh, secinājumi atspoguļo tās prioritātes, kas Eiropas Savienībai bija jau pirms Seulas, un Eiropas Savienībai vajadzētu lepoties ar būtisko ieguldījumu, ko tā dod šim procesam. Ļaujiet eh, pievērsties dažiem galvenajiem sasniegumiem. Galvenais, eh, ko uh, mēs vēlējāmies panākt, ir kopīga rīcība, lai veicinātu izaugsmu un darba vietu radīšanu un lai risinātu valūtas spriedzi. Uh, Mēs zinām, ka tā būs eh, ilga cīņa, eh, bet G20 pēc ilgām un garām sarunām izvēlējās sadarbības risinājumu, izveidojot mehānismu ar laika grafikas apkopo mūsu ekonomikas, lai risinātu šos jautājumus. G20 partneri eh, apņēmās novērst nelīdzsvaru un turēt tekošā konta deficītu ilgspējīgā līmenī. G20 diskusijas par to, kā uh, novērst nelīdzsvaru parādīja, ka Eiropas Savienība šeit ir priekšgalā. Mēs domājam par savām iekšējām līdzsvaru problēmām, un tas iedrošināja arī G20 uh, vadītājus uh, domāt par to globālā līmenī. Uh, ir jāizvērtē makroekonomiskais nelīdzsvars un to iemesli, un eh, tas arī ir pamatā jaunajam G20 mehānismam. Tas tiks izveidots 2011. Eh, gada uh, laikā. Un, lai to varētu izvērtēt jau novembra samitā nākamgad. Mūsu mērķis ir stiprināt šo mehānismu un tā piemērošanu uh, Uh, Francijas G20 prezidentūras laikā 2011. gadā. Secinājumi ir būtiski, bet es piekrītu, tagad mums ir jāraugās, kā tie tiks ieviesti. Otrs sasniegums ir par varotas likmēm. Mēs nevarēsim risināt izaugsmas jautājumus, ja mēs nepievērsīsimies šim jautājumam. Un šeit arī e, es palīdzēju G20 e, rast kopīgus risinājumus. Uh, Mēs eh, pievēršamies vairāk tirgumu, runājot par valūtas likmēm. Mēs eh, vienojāmies eh, būt piesardzīgi par svārstīgumu un lai nebūtu šeit nelīdzsvaru Uh, šis uh, būs labs impuls Francijas prezidentūrai, lai veiktu visaptverošu reformu starptautiskajā monetārajā sistēmā. Man ir arī prieks redzēt, ka uh, SVF reforma tika pieminēta. Pitsburgas gaidas mēs pārsniedzām, runājot par jaunajām ekonomikām. Un pateicoties ES dalību valstu ieguldījumam, uh, Mūsu atbildības dalīšana nozīmēs to, ka šis fonds tagad būs uh, tieši tik leģitīms, lai varētu uzņemties uh, šos te smagos uzdevumus, kas tam ir jāveic. Jaunās ekonomikas tam tagad ir jāpierāda, ka uh, tās tagad ir vairāk pārstāvētas, bet tām ir arī jāuzņem zinām atbildība par globālo ekonomikas pārvaldību. Uh, Eh, svarīgi arī bija uzturēt spēkā šo impulsu finanšu sistēmas reformā, eh, pievēršoties implementācijai. Bāzēl 3 ir svarīgs jautājums, un mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. G20 finanšu reforma eh, būs ļoti svarīga arī ēnu ekonomikas apkarošanā un efektivitātes veicināšana Eiropas Savienība ir vadošā daudzos šajos jautājumos, un mūsu iekšējais darbs iekļausies AG20 procesā. Tagad ir svarīgi nodrošināt striktu un konsekventu visu šo saistību ieviešanu saskaņā ar vienoto um, pieņemto um, laika grafiku, nodrošinot vienādus nosacījumus. Mēs esam saņēmuši solījumus no ASV, ka viņi piekrīt arī mūsu pieejai šajā jautājumā. Sales samets radīja arī jaunu impulsu. Uh, um, apstiprinot G20 um, saistības apkarot protekcionismu. Tas man personīgi liekas ļoti svarīgs jautājums. Un ar šo te attīstības konsensu, ko panākām, panācām Seulā, mēs uh, tagad attīstību esam uh, stingri ierakstījuši G20 lai, darba kārtībā. Un tas uh, palīdzēs uh, aktivizēt uh, donors arī ANO kontekstā. Uh, Tas veicinās eh, attīstības mērķu sasniegšanu un atbilst eh, komisijas priekšlikumiem, kas tika izteikts zaļajā grāmatā par attīstības politikas nākotni. Un šī zaļā grāmata tagad tiek diskutēta, un es eh, ceru, ka saņemšu arī ieguldījumu no šī parlamenta. Vispēcot, atbalstu G20 apņemšanos cīnīties pret korupciju. Uh, Um, arī pie enerģētikas jautājumiem strādāt un uh, panākt līdzsvarotu jautāju, uh, līdzsvarotu uh, rezultātu Kankūnā. Arī runājot par G20 procesu, tas ir viens no lielākajiem ekonomiskās pārvaldības um, Fórumiem spiedalījos arī G20 biznesa samitā, kuras uzsvēra, cik svarīga ir sociālā uzņēmuma atbildība. Es, saņē, es arī tikos ar eh, Eiropas, Āzijas un citu, citām delegācijām, kuras vedīja arī Eiropas. Um, ārotbiedrība organizācijas. Un es uzsvēru to, cik svarīgi ir nodarbinātība un arī to, ka Eiropa piedāvā integrēt nodarbinātību un sociālo dimensiju secinājumus. Pēc Seulas mēs uzskats tika vērsts uz nākamo prezidentūru un samit, kas notiks Kanās 11. gada novembrī. Mums ir jāizmanto šī iespēja ka viena no mūsu dalību valstīm vada G20 un mums ir jānosaka skaidrs mūsu nostāja. Uh, un ir jāizstrādā G20 darba kārtība. Komisija ir gatava pilnībā arī atbalstīt Francijas prezidentūru, īstenojot visas tās prioritātes. Viena no tām ir uh, starptautiskā valūtas fonda reforma. Esam šeit apkopojuši vairākus priekšlikumus, lai varētu uh, nurošināt stabilitāti un mazinātu valūtu. Uh, svārstības, un tad arī attiecībā uz izējumateriālu cenu svārstībām komisija arī sniegs savu ieguldījumu priekšlikumā attiecībā uz izējumateriālu tirgu, visa veida izējumateriāliem. Šo priekšlikumu nāksim klajā tuvāko mēnešu laikā. Francijas prezidentūra ir unikāls, unikāla iespēja, lai Eiropa varētu arī atstāt savu ieteikmi uz starptautisko darba kārtību. Uh, Mēs centrēsim mūsu uzmanību uz um, starptautiskiem ekonomiskiem izaicinājumiem. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Merci. Thank you, President Baros. Paldies, Barozu kungs. Un tagad uzklausīsim mūsu politisko grupu pārstāvis vispirms Gozes kungs, uh, Eiropas tautas patīlūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Manuprāt, ka man ir viena minūte, ja es saprotu Godātais uh, prezidentūras, uh, Beļģijas prezidentūras pārstāvja, godātais ministra kungs, godātais komisijas priekšsēdētāji, uh, kolēģi. Pirmkārt, ministra kungs vēlos norādīt uz to, cik augsti novērtē jūsu ļoti skaidro izvērtējumu par G20 samitu un ļoti varu piekrist jūsu priekšlikumiem, kā jūs izteicāt, attiecībā uz nākotni. Ir jāsacīna, ka rezultāti ir visai vāji pat, ja ir apstiprināta Bāzēla 3 un arī attiecībā uz SVF reformu apstiprināšanu, bet kā to norādīja komisijas priekšsēdis, nu, jācer, ka e, Seul samits arī at, pavērs iespēju īstenot e, pasākumus, kāds vēlas īstenot Francijas prezidentūra. Uh, Eiropas eh, konsekvence būs, nepie, būs, būs nepieciešama, lai Eiropa varētu sniegt savu ieguldījumu. Var piekrist jums, komisijas priekšētāji kungs, ka jūs sakāt, ka līdzpilsoņi gaida rīcību, nevis tikai paziņojums un komentārus. Ekonomikas finanšu globalizācija nosaka nepieciešams arī harmonizēt starptautiskos noteikumus. Eiropai nevajadzētu būt naivai un ir jāraugās uz apusējību. Paldies! Paldies, Bulman kungs. Lūdzu, divas minūtes. Nu- cienījamie kolēģi, kolēģis. Harmsas kundze šorīt debatēs uh, uzdeva jautājumu Eh, kāpēc zirgstelīte vairs nav? Kāpēc no šiem te samitiem vairs nav zirgstelītes, kas iedrošinātu iedzīvotājus un palielinātu viņu pašpaļāvību? Eh, Klausoties jums, eh, Barozo kungs, jūsos vai arī Rampaja kungā, mani liekas, ka es saprotu, kāpēc nav šīs zirgstelītes jo tukšā zālē jau arī nekas nekur nepārliks. Tāpēc būtu svarīgāk, ja vairāk kolēģi piedalītos šādās debatēs. Kāpēc jūs nepiedalieties? Ir kļūda nepiedalīties, bet, nu, būtībā jūs arī neko jaunu neuzzināt. Jūs mums stāstāt eh, to, ko 20 reizes esam lasījuši avīzēs, un uz galvenajiem jautājumiem jūs nesniedzat atbildes. Kas ir ar transakciju nodokļiem? Kolēģis Šulcs jūs vaicāja vairāk kārt, bet atbildes nav. Darba kārtībā, kā 20 darba kārtībā šāda punkta nebija. Es gribētu zināt, kāpēc. Tāpat es gribētu zināt, kāpēc Eiropas padome un Beļģijas prezidentūra saka tā ir par to, bet eh, kāpēc pēdējos samitos eh, Beļģijas padome par to tikai runāja. Eh, un par, runāja par to, ka ir pētījumi jāveic globālā līmenī, bet par Eiropas līmeni netika paman, e, pieminēts. Mēs stūrējam tikai uz strupceļu. Barozo kungs, kāpēc nekas nenotiek saistībā ar parlamenta prasību pētījumam Eiropai? Ja jūs runājat e, par, ja jūs runātu par šo jautājumu, tad zāle būtu pilna un jūsos klausoties. Ja mēs runājam par par 200 miljardiem Eiropā, pavaicājiet budžeta komitejas eh, locekļiem, par kādiem sīkumiem mēs pat labam strīdāmies ar padomi. Galu galā mums ir jākļūst aktīviem, lai būtu atkal dzirkstalīti, ko mēs no jums sagaidāt. Paldies, Bulmaņkungs, saka prezidents, tagad desānats kundzem liberāļu vārdā. Aizvien vairāk ir samīti un uh, sanāksmi, bet ja Eiropai nav ofensīva nostāja, tad uh, G20 vienkārši būs tikšanās starp ASV un Ķīnu. Un uh, šajā samitā mēs būsim zaudētāji, taču darba lauks ir ļoti plāšs. Eiropas eirozonai ir pašas savas problēmas, kur ir nepieciešami iekšēji risinājumi, arī uh, starptautiskais valūtas sistēma uh, arī ir. Uh, daudz grūtību un rada netaisnu konkurenci. E, tātad pirmais punkts - Eiropiešiem G20 ir jāsniedz jauns, eh, moni, jauna monetārās kārtības priekšlikums starptautiskā līmenī, kas tik balstīts uz. Uh, uz um, šo valūtas grozu. Tālāk, runājot par cīņu pret uh, nodokļu paradīzēm, šeit nav konkrētu pasākumu un arī reitinga aģentūram netiek noteikti darbības noteikumi. Un tas ir ļoti žēl, jo rodas arī jauni izaicinājumi attiecībā arī uz izējumateriālu noteikumi. Uh, lauksaimniecības izējumateriāli fosīlie un tam līdzīgi. Es domāju, ka Eiropiešiem šeit jānāk klajā ar priekšlikumiem, org, piedāvāt arī izveidot starptautisko izējumateriālu organizāciju. Uh, Jo ražotāja valstis, piemēram, Ķīna rāda trūkumu, ir arī spekulācija par lauksaimniecības izējuma materiāliem, un šī spekulācija ir absolūti imora, uh, amorāla, jo tas tikai veicina uh, eh, bāda izplatību eh, attīstības, uh, jaunatīstības valstīs. Esmu pārliecināta par to, ka Francijas prezidentūra būs liederīga tikai tāda, ja tā jau no paša sākuma e, iekļaujas e, Eiropas e, ietverā. Paldies! Lehāri kungs, goja vārdā lūdzu minūtu. Paldies priekšsēdētāji! Kolēģi, ņemot vērā pasaules krīzi, arī sociālajie vidas jautājumi, aicina Eiropas Savienību kopīgi rīkoties G20 un run, ne tikai runāt par uh, finanšu jautājumiem. Vispirms runājot par Pasaules tirzniecības organizāciju, šeit nevajadzētu pārvērst pasauli par kapitalistu džungļiem, bet jāpiemēro sociālie un uh, vides uh, eh, noteikumi, jārada arī darba vietas uh, starptautiskajā tirzniecības jomā. Nodarbinātība uh, bezdarbs skār 250 miljonus cilvēkus visā pasaulē. Ir ne nepieciešams arī mazināt nodokļu paradīzes, ir eh, jāpliek nodokļiem kapitāla um, aprite un jānosēka arī pie izē materiāla cenas. Starptautiskajam valūtas fondam ir jānosaka jauna loma, kuru mērķis ir nodrošināt ilgspējīgu cilvēku resursu attīstību, izveidojot arī universālu valūtu cīņā pret dolāru un ir arī uh, jā, eh, jāatrunā noteikumi attiecībā uz reitingu aģentūrām, kuri tikai kalpo bankām. Paldies! Merci. Now... Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Papa Nikolau, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, informācija par G20 e, samita rezultātiem ir svarīga, bet ir e, svarīgs arī jautājums par to, e, kas tika konkrēti nospries. 20 attīstītās valstis skatās uz valstīm, kurām nav koordinētas ekonomikas politikas vai ASV ir cita ekonomikas politika, vai arī tā ir taupīgi, taupības politika, Eiropiešiem ir cita ekonomikas politika un Ķīnai vēl cita saimnieciskā politika, mēģinot mākslīgi noturēt zemu valūtas kursu. Un tagad es jautāju, kam tad e, šie te paziņojumi ir domāti. E, es nedomāju, ka šis vēstījums e, sasniegs valstis, kurām ir saimnieciski nenozīmīgo loma. Ja G20 pievērstos arī eh, pati sev, tad mēs eh, analizētu sevi, tad mēs varētu domāt, eh, ka ir nopietna fāze un notiek politiskā reakcija. Paldies, un tagad Gorans kungs viena minūte. Paldies, priekšsētāji, jautājums, kur vēlos uzdot. Eh, sākotnēji tika veltīts Barosu kungam, bet tā kā viņš šeit nav, tad es to uzdodu Beļģijas prezidentūrai. Šodien mēs varam veicināt, īstenot komerciālo dēmpingu, tāpat laikā nepiemērojot Pasaules izniecības organizāciju dēmpingu noteikumus. Un tad nonākam pie tā paša rezultāta. Pat ja mēs sākam visai kautrīgi risināt jautājumu par konkurētspēju monetāro izvērtēju, un tad jautājums par to, kas ir atbalstāms no Eiropas Savienības puses, nu, joprojām jautājums ir atvērts. Tad jautājums ir sakojuši. Jā, G20 nevar mazināt valūtas nekārtības, vai jūs uzskāta, uzskatāt, ka. Tātad Arsenē varbūt pasaules tiesniecības organizācijas līmenī. Paldies, Lavrakus kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. G20 samits, kas notika novembrī, manuprāt, tam nemaz nebija reālu rezultātu. Kārtējo reizi mēs redzējām, ka ASV ir vadošā loma un ka Ķīnā mākslīgi notur zemu savas valūtas kursu. Paskatoties uz ekonomikas krīzi un paskatoties uz Amerikas banku reakciju, nekas tāds liels jau nav noticis. Uh, notiek šie te mēģinājumi, uh, zem, zem kursa mēģinājumi, bet visi zina, uh, ka amerikāņu valdība bija piespiestā emitēt valūtu. Un tā tad vispirms tika izdot 750 miljārdi dolāri un vēlāk vēl būs 600. Un uh, pret, pretēji amerikāņu pozīcijai valūtas uh, jautājumā Eirozona ir saglabājusi stabilitāti. Uh, tātad tieši runājot par budžeta politiku Tā ir stingra valūtas politika, bet eh, ir tirgi, kur ir eh, spekulatīvas darbības, un kas apdraud eirozonu un Eiropas eh, ekonomiku. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Turpinājums Eiropā ir vajadzīga jauna nauda vai kā banknotes vai arī jauni fondi. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad fontanten. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mūsu līdzpilsoņi mūs gaida, gaida Eiropu, lai tā risina jautājumu par pasaules pārvaldību. Mums ir jāsniedz priekšlikumi, mums ir jāsniedz lēmumi. Vairāki deputāti šorīt sacīja, ka Francijas prezidentūra G20 varētu būt iespēja Eiropai. Protams, ka es varu piekrist uh, šiem viedoklim. Es uzskatu, ka būtu liederīgi, ka mūsu Eiropas parlaments tiktu regulāri informēts par darbu, kādu veids G20 um, prezidentūra. Domāju, ka Francijas prezidentūra tad, tad regulāri varētu šeit ierasties un mūs informēt. Es uzskatu, ka jums priekšētāji kungs vajadzētu izteikt viņiem šādu priekšlikumu. Paldies! Merci. And now to sum up the debate, answer some of those questions. Un tagad, um, lai atbildētu jautājumiem, pirmkārt jautājums uh, piebalkungam lūdzu. Prezidenta, honorable mom. Priekšsādātāji, uh, kungs, godātie deputāti, G20 ir ļoti īpašs veidojums un uh, visi lēmumi ir jāņem, jāpieņem ar vienprātību bet, kā jau komisijas priekšsādātājs un Beļģijas eh, prezidentūra uzsvēra, eh, process ir diezgan sarežģīts. Tagad eh, mēs pievēršamies finanšu sektoru nodokļu jautājumam. Pat ja tur nav panākts milzīgs progress, tika pieņemts lēmums Francijas prezidentūras laikā turpināt strādāt pie šī jautājuma. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt uh, darbu G20, lai domātu par globālu uh, finanšu transakciju nodokli. Kā jau es teicu, G20 darbs notiek vienprātībā, un daudzi G20 partneri šobrīd uh, nav tādās pašās domās par šo jautājumu kā mēs, bet mēs turpināsim strādāt, lai panāktu vienprātību. Uh, Te pašā laikā mums ir jāstrādā arī citos veidos, eh, lai nodrošinātu, ka finanšu sektors dod uh, līdzvērtīgu ieguldījumu. 7. oktobrī šogad komisija savu viedokli par šo jautājumu izklāstīja un uh, centīsies sasniegt sakojošus mērķus. Pirmkārt, mums ir jānodrošina, ka finanšu sektors dod uh, godīgu ieguldījumu valsts finansēs. Uh, Uh, tas ir tieši tāpēc, ka tas tika atbalstīts krīzes laikā. Otrakārt, mums ir jānodrošina, lai kādu um, nodokli, ko mēs ieviesīsim, ka, ka tas dos uh, labus ieņēmumus, nemazinot Eiropas Savienības konkurētspēju. Treškārt, mums ir jānodrošina, ka dažādā finanšu sektora nodokļi, kas pastāv dalību valstīs, neradīs um, jaunus šķēršus vienotiem tirgumu. Uz šī pamata Uh, komisija ir izklāstījusi savu uh, vīziju par uh, finanšu aktivitāšu nodokli, kas, mūsuprāt, ir vislabākais veids, kā risināt šos jautājumus, jo tas būtu nodoklis arī uz algām finanšu sektorā, un tas nodrošinātu, ka ir godīgi nodokļi un rāda arī ieņēmums. Finanšu aktivitāšu nodoklis uh, varētu mazāk vājināt uh, Eiropas konkurētspēja nekā cita veida nodokļi, kas varētu būt vienpusē ieviesti. Finanšu uh, transakciju nodoklis būtu jāveikt uh, globālā līmenī. Un uh, tas būtu labākais veids, kā starptautiskā līmenī risinātu tādus jautājumus kā attīstības palīdzību un klimata pārmaiņas. Uh, ar pareizo nodokli un tā pareizu ieviešanu mēs varētu uh, panākt, ka ir labs ieņēmuma avots, saglabājot mūsu konkurētspēju. Tātad komisija turpina strādāt pie šiem variantiem, lai nāk klajā ar politikas iniciatīvām 2011. gadā. Pirmais solis būs uh, ietekmes novērtējums attiecībā uz finanšu sektora nodokļiem. Uh, iekļaut šīs te idejas, ko mēs minējām, un mēs ņemsim arī vērā dalību valstu izvērtējumu un arī uh, finanšu sektora uh, institūciju viedokli. Un pirms uh, uh, nāksim klajā ar priekšlikumu, to visu izvērtēsim. Un no savas puses priekšsādātāja kungs gribētu minēt, ka ir ļoti svarīgi, ka G20 attīstības politikas mērķis iekļās savā darba kārtībā, un es domāju, ka tā ir laba zīme. Uh, jo ja būs pietiekama apņēmība no ES puses, tad G20 uh, process var dot labus rezultātus pilsoņiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un visbeidzot Šastēla kungs padoms vārdā lūdzu. Priekšsēdāja kungs, godātais komisāra kungs, godātie deputāti, noslēdzot šīs debates, pirmkārt vispārīgi runājot, vēlos vēlreiz atkārtot, cik ļoti pirms G20 samītā mēs apzinājāmies, ka Eiropai nepieciešams pieņemams rezultāts strādāt pie daudziem jautājumiem un lai G20 arī kļūtu pār leģitīmu un uzticāmu fórumu, kurš sniegtu konkrēts rezultātus un sniegt arī politisko impulsu globalizācijai, lai Eiropas Savienība, jo īpaši tā varētu arī likt sadzirdēt savu balsi šai kontekstā. Daudzi no deputātiem arī norādīja uz grūtībām, kādas uh, dzīvē uz Eiropas Savienību, un mēs varam šeit būt apmierināti ar Eiropas Savienības institūciju paveikto darbu. Institūcijas, kuras piedalās eh, G20 samitā Seulā, šī bija, šis bija piektā tikšanās Bija daudz arī kolektīvas apņemšanās, kādas tika piedāvātas. Tam ir arī pozitīva ieteikuma uz ekonomisko stabilitāti pasaulē, taču, protams, kā vēl garš ceļš ejams. Eiropas Savienībā, sasaucoties arī ar komisijas skaidrojumiem par um, nodokli, ar kur tikt aplikti finanšu pārvedājumi Jautājumi, darbs pie šiem jautājumiem ir jāturpina gan Eiropas Savienībā, gan arī mm, strādājot pie starptautiskiem jautājumiem. Sur... Tad arī par banku jautājumu ir arī vienprātība par to, ka ir jāstrādā pie šie jautājumi, bet vēl nav vienprātības par to, kā strādā pie šie jautājumi. Un dalība valsts arī īsteno uh, savas nacionālās sistēmas, kas, ļoti, kas ir ļoti atšķirīgas. Īstermiņā ir nepieciešams arī ieviest minimālo koordinācijas līmeni un vidustermiņā jau virzīties uz uh, risinājuma uh, iespējām lai struktūrētu arī krīzes atbildes un arī uh, veicinātu likumdošanas priekšlikumus, ar kuriem nāca klē Eiropas komisija. Tādējādi arī Eiropa domē oktobrī vienojās, ka nepieciešams koordinēt uh, šos uh, esošos, uh, esošās naturālās sistēmas un ekofinu pārdomē tiek aicināta arī nākt klajā ar secinājumiem Eiropa domas sanāksmē decembrī par uh, finanšu nodokli, finanšu pārvedājumu nodokli. Ekofins arī ļoti uh, skrupulozi izskatīs, kādā veidā var eh, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, pret nodokļu pārredīzēm un arī augstā līmeņa pārdomas darba grupa izskatīs šo problemātiku. Paldies. Mēs sīmēsies, Astēl. Paldies, Astēl kungs. Gudētie kolēģi, tādējādi noslēdzam debates, bet neiet prom, jo tagad ir lūgs balsu pasniegšanas ceremonija un pēc tam balsošana. Lūdzu, neiet prom. Paldies! Thank you.